Sirsnīgi aicinu jūs eh, šajā sanāksmē viesabonēšana eh, Eiropā. Atvainojos, ka runāju angliski, bet, kā jūs ziniet, eh, prezentācija materiāls arī sagatavots angļu valodā, nu tādēļ arī es runāšu angliski, lai būtu vienkāršāk. Bet, nu, īsti arī vācu valodu izmantošu tam ir tiem vācu runājušiem, kas klāt sveicinu jūs ītra komitejā. Un mums ir pieejams pilns tulkošanas režīms, tāpat arī sanāksim tiek straumēta internetā. Ja? Tā kā cerams, ka internetā mums būs daudz vērotāju, bet katrā ziņā labi ir arī alaši pārliecināties par to, ka vismaz dažās jomās mums ir tādi ilgtermiņa jautājumi. Tā ir pirmā sūdzība, ko es saņēmu, bija 6. gadā, iepriekšējās Austrijas prezidentūras pilnā laikā, un kopš 2006. gada nu, daudz kas ir padarīts pirmā viesabonēšanas direktīva tika pieņemta, es biju parlamentā referents, un tagad esmu lepns, kā eh, kā šajā mm, sanāksmē esam atgriežušies pie šī jautājuma, jo, nu, patiesība ir tāda, ka, nu, mums, eh, prājām, nav patiesa vienotā digitālā tirgus, nu, tad raudzīsimies, kā, kas būtu jādara, lai to nodrošinātu. Ir pagājis gads, kopš viesabonēšana eh, kā koncepts ir beidzis pastāvēt. Tas ir būtisks, svarīgs solis pareizā virzienā. Ja? Nu, ceram, ka arī citas dalība valstis spērs eh, adekvātus soļus, lai sakotu mūsu mm, šeit loģikai. Komisāra Gabriela arī ir solījusi turpmākos eh, pasākumus, turpmākos eh, soļus. Nu, nu, ir tāds maratons, kur, kurš mums kopā jānoskrien, bet, nu, zinām, kāds ir mēģis, kur ir finišs. Un, tas atstāja būtisku ietekmi uz patērētājiem, patērētāju dzīvēm. Izmaksas joprojām ir paaugstas, nu, un nākamais eh, solis, lai sekmētu tātad eh, vienotu digitālu tirgu, ir telekomunikāciju tirgu integrācija. ITRE komiteja, vadošā komiteja visos eh, jautājumos, kas saistās ar viesabonēšanu. Tagad ir tā saukties roaming 5, viesabonēšana 5, kam cerams sekos viesabonēšana 6. Nu, ir šis koncepts Rome like at home, tātad, ka jums tātad izman, internetu izmantošana, mobilais internets maksā tikpat šeit kā, kā mājās. Nu, dzīvojam globālā pasaulē, globālā mobilitāte ir svarīga. Jādomā arī, kā mums tur izcināt uh, globālās viesabonēšanas jautājumu. 2,5 eiro par gigabaitu um, ir tā cena Eiropā, Eiropas Savienībā, respektīvi, bet uh, tikko kā jūs izbrauciet no Eiropas Savienības, nu, piemēram, nesen bija Ķīnā, nu, tur uh, cenas eh, joprojām ir eh, astronomiskas, eh, vairāk kā 1000 eiro tur. Tātad 2,5 eiro šeit un 1900 tur te vai eiro citur pasaulē. Nu. nu, Pīla, Petra, Angelika un citi kolēģi, kas strādā pie, pie šī viesabunēšanas dosjēm. Uh, Mūsu rīcībā divas ar pus stundas šai sanāksmē. Redzēsim, vai mums būs nepieciešams viss šis laiks. Ekspertiem tiks eh, dots katram 15 minūtes. Ieslēgsim arī pūksteni. Parlamentā tā ir ierasta prakse. Jūs varat uz ekrāna redzēt, kā iztek jūsu laiks tā sacīt. Un, um, pēc eh, komisijas ievadrunas. Uh, Tad, attiecīgi, mums būs laiks uzdot eh, jautājumus. Bet tagad pirmais eh, runātājs eh, pirmajā sesijā. Roma Like It Home vispārīgā ietekme. Trīs runātāji. Pirmais runātājs stādīs priekšā vispārīgo ietekmi, kāda bijusi koncertam Rome Like at Home, no regulatora perspektīvas sastādot tam Tātad viņš eh, sniegs jau svaigākos datus. Eh, apmēram 20 eh, minūtes maksimums jūsu rīcībā. Mēs zinām, ka itrē komiteja atbalsta Bērika mm, no visas sirds, jo katrā ziņā tas nozīmē harmonizāciju no vienas puses un savstarpēju atzīšanu no otras puses. Šie jautājumi ir jūsu pusē, uzticamies jums. Nu, mēs ceram, uzticamies jums, ka Bērika, tad jūsu organizācija cīnās par šiem mērķiem lai panāktu tātad eh, reāli vienoto eh, tirgu telekomunikāciju jomā. Lūdzu, jums vārds paldies. Un vēlos arī eh, uzreiz pateikties jūs komitē par atbalstu, ko jūs komitē alaši izrāda Berg organizācijai. Ļoti labi, ka eksperti no dažādām jomām darbos kopā, lai īstenotu harmonizētu Eiropas saimnes tiesību aktu īstenošanu, tas ir šiem kodeksiem un regulām. Un šis varbūt tiešām bijusi visnotaļ pozitīva. Ja neiebilstiet, es te runāšu par trīs lietām. Loma, kādu Bereka ir spēlējis un turpina spēlēt, lai nodrošinātu harmonizētu viesamanēšanas eh, regulējumu ieviešanu. Runāšu par dažiem pak mūsu pakalpojumiem un tad par turpmākiem soļiem, ko tad darīsim. Tad, tad eh, atgādināšu par Bereka eh, darbu. Esam ilguši klajā ar diviem padlīniju komplektiem. Tātad mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadlīnijas. Uh, Nu, tie ir kā palīgi instrumenti operatoriem, e, pakalpojumu nodrošinātājiem. Nu, tur esam, piemēram, nodrošinājuši tādas tabulas, e, kur palīdzību viņi var aprēķināt, kāds tad būs izmaksas, tāpat arī vadlīnijas attiecībā uz, e, uz to, kā nodrošināt stabilu saiti ar mājas valsts un tā tālāk. Tāpat es laišam klajā arī ar kritēriju atskaitas, benchmarku atskaitas trīs reizes gadā, ļoti visaptvaroši kvantificējums ziņojums, kas liecina par to, kas tad noticis ar viesabunēšanas īstenošanu Eiropas Savienībā. Un iegadējais ziņojums par uh, caurskatāmību un uh, sadarbspēju. Un tas, ko es klāstīšu tālāk, balstās šiem diviem ziņojumiem. Tāpat arī uh, palīdzam komisijai ar īstenošanas aktiem, īstenošanas aktu izstrādē, ar ko palīdz ir tiek noteikti vairums tirsniecības tarifi, kā arī maksimālās, um, maksimālā uh, uzcenojuma. Rezumējot, šī koncepta Rome like at home uh, darbība nav nemazāko šaubu, mums ir pietiekami daudz empirisku datu, kas liecina par to, ka šis koncepts ir bijis uh, ļoti izdevīgs gan lietotājiem, gan uh, arī pašiem provideriem. Eiropas ekonomiskajā zonā visiem tātad patērētājiem ir pieejama viesta abonēšana pēc šiem te Roma like at home tarifiem, vairāk kā 90% no internetu. Uh, Um, tātad um, izmantošanas. Līdz ar to daudz vairāk izmantoti gan internetu dati, gan arī um, uh, sarunas. Runājot par ietekmi uz pakalpojumu sniedzējiem, jau operatoriem, nu, te varbūt uh, trūks, uh, grūti ir izdarīt uh, tālajošas secinājumus tikai pēc gada, bet nu, nav šaubu, ka liels uh, pakalpojumu nodrošinātāju skaits uh, piedāvā pakalpojumus. Uh, Uh, kur ietilpst uh, viesabunēšana, citu viesabunēšanu no savu tarifu plāniem ir svītrojuši, un dažiem, uh, daži tātad uzņēmumi piedāvā satrunas, izņēmumus, un vārumu pārdošanas apjomi ir kritušies. Tātad šeit ir zemes samazinājums. Runājot par godprātīgas politikas, godprātīgas izmantošanas politiku, redzam, ka 3 ceturtais no visiem uh, pakalpojumu sniedzējiem Eiropā izmanto šo godprātīgo politiku, tad visos eh, vai lielākajā daļā savu tarifu plānu, tad vairāk kā um, puse no šīm trīs ceturdaļām visos plānos to ievēro, un eh, citi mm, pakalpojumu sniedzēji savukārt eh, mm, tad nodrošina stabilu šo sasaisti ar mājas valsts un tā tālāk kā mums iztrūkst, ir dati par gala lietotājiem. Cik daudz tad gala lietotāju um, un kā ir ietekmējušas, eh, ietekmējuši šie politikas um, pasākumi. Runājot par datu patēriņu tagad. Visā Eiropas eh, Savienībā datu izmantošana ir pieaugusi pieskārt. Par šeit varētu uzdot jautājumu, vai tas ir, vai šī koncepta Rome like at home, uh, vai vienkārši tādēļ, ka jebkurā gadījumā šī datu uh, apjoma pieaugums būtu sagaidāms. Un tad mēs uh, mēģinājām pāranalizēt, kā tad uh, dati tiek izmantot uz vienu abonentu mēnesi, un salīdzinājām to ar viesu abonēšanas pieaugumu, salīdzinājām ar vietējo tātad, datu izmantošanu, un pērnā gada gaitā vien vietējā datu izmantošana ir pieaugusi par 20% un viesu abonēšana par, par kādiem 4%. Nu, tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka um, Viesabuniekā mājās, Rome Like at Home koncepts eh, viennozīmīgi ir atbildīgs par eh, datu apjomu pieaugumu. Un eh, dabiskais, tā teikt, datu apjomu pieaugums ir mazāks faktors, kas nosaka šī apjoma pieaugšanu. Un es domāju, ka tas ir tāds vien, viennozīmīgs, nu, varbūt labākais, spēcīgākais pierādījums, kas liecina par to, ka šis koncepts ir bijis nācis par labu patērētājiem. Ja? līdz Rome, like it, home koncepta ieviešanas līdzīgs datu pieaugums nebija iedomājams. Tāpat arī interesanti paskatīties, kādas ir nu, variācijas, atšķirības viesapnešanas izmantošanā starp dalībvalstīm un starp patvērtām no vienas dalībvalsts un otrā. Tas attiecas gan uz datu izmantošanu, gan arī izmantot, tad, tad, tad, viesapnešanā ko tā tad izmanto citu valstu abonētāji. Tātad turpināsim pārim no datiem un skatīsimies tagad eh, uz zvaniem, eh, zvanu minūtēm, sarunu minūtēm, respektīvi, un eh, īsiņu skaitu. Nu, redzējām, ka īsiņu skaits ir tev dubultojies. Nu, tāpat arī saņemtie zvani. Savukārt izjaušie zvani par pieauguši par tiem, ko mēs 5% punktiem. Nu, zvanu, jeb sarunu skaits nav pieaudzis eh, tik ievērojami kā datu skaits, un jā, jāsaka, ka arī šeit Rome Like at Home ir eh, um, sekmējis eh, arī šī, šo statistiku. Un priekšstādā jūs ievadvārdos arī pieminējāt, ka ka viesabonēšana um, vai tās atcelšana ir bijusi ļoti veiksmīga Eiropā, citur uh, š, cenas ir ievēro, ir palikušas tā pašā līmenī. Tātad, um, tikko kā jūs uh, pārsniedziet savu tarifu plānu, tā daudz vietā tomēr jums stāsies spēkā uh, nu, tādi ļoti nepatīkami tarifi. Un, uh, Būtu jāatsakās no šīm augstajām maksām vies abonēšanai, kas citvietā pastāv, bet eh, tā nestiek bez globālām sarunām ar globāliem partneriem, bet eh, pilnīgi noteikti būtu labi, ja visur pasaulē šī vies abonēšana tiktu arī nu, globāli risināta. Tagad pārējām pie, pie vairuma tirsniecības eh, tarifiem. Šajā slaidā pa kreisi jūs redzēt, tātad pa, pa labi dati, vidū īsiņas, pa kreisi sarunas, un sarkanās līnijas ir tie maksimālie griezti, ko pieprasa regula. Tumši zilais stabiņš ir zemākais vairuma tirsniecības rādītājs, ir cena, ko esam fiksējuši, vadoties no visiem datiem, ko esam saņēmuši no pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt gaiši zilā krāsā ir vidējais rādītājs. Lilā stabiņš ir aplēsis, um, ko um, ir sagatavojusi komisija, un jāsaka, ka šīs izmaksu aprēķina šī aplēsi balstās uz uh, relatīvi ierobežotiem datu avotiem. Un mēs gatavojam jaunas aplēses šeit, uh, tātad komisijai. Bet uh, šajā slēdā skaidri redzam to, ka pirmkārt tarifi ir zem grieztiem, tātad zem maksimāla apjoma, ko nosaka regula vietām, būtiski vietām netik daudz. Kas tam ir par pamatu? Par pamatu tam ir tas, ka tarifi tiek atrunāti individuāli starp pakalpojumu sniedzējiem un, un operatoriem. Ja liela operatora pakalpojums nedzēja, kas veic sarunas savā starpā, tad viņi vienoties arī par zemākiem tarifiem. Bet tas, ko mēs redzam, un par to runāsim arī vēlāk, ir ietekme uz eh, patērētājiem, kuriem ir eh, mazākas eh, spējas, tātad varbūt cīnīties par zemākām cenām. Un mēs redzam, ka cenas, ko dažādi operatori maksā par vairuma tirsniecības pakalpojumiem, ir diezgan ievērojama atšķirība šos pakalpojumus. And again, this looks at uh, th this chart shows the average wholesale. Un te mēs redzam, kāda ir vidēja vairuma tirsniecības rādītāja, tātad uh, cena par datu megabaitu, par, par, par valstīm tev neliela kļūdiņa iesagusies šajā tabulā. 5, 5 centi par uh, gigabaitu, tad ir šeit kvartāls nepareiz norādīts šajā tabulā. Nu, dažādas starpvalstīs situācijas atšķiras, bet uh, svarīgi paturēt prātā, ka visi šie vērtības rādītāji ir zem grieztiem, tātad zem uh, maksimāli direktīvā noteiktā. Nu, tagad īsta eh, kom, tātad informācija par šīm atkāpēm, derogācijām. Tiem pūsim Eiropas Savienības dalību valstīm eh, nav pieteikušās uz šiem izņēmumiem, eh, derogācijām. Dažās dalību valstīs ir vairāk šādi pieteikumi. Mobilo tīklu darbi, tā darbinieki un uh, MVNO, kā arī tālāk pārdevēji, apmēram uh, vienādās proporcijās izmanto šīs derogācijas. Un, uh, Jāsaka, nav nekāds pārsteigums, ka MVNO un uh, tālāk pārdevēji ir tie, kas uh, pārstāv pieskās šīm atkāpēm. Diviem iemeslu dēļ. Viņiem ir mazākas spējas uh, kaulēties par labākiem vairums izniecības tarifiem, bet no otras puses arī viņiem ir mazāk um, ienākumu no tā, ka viņi nodrošina vairums izniecības pieeju citiem patērētājiem. Bet kopumā Šie izņēmumi, šīs erogācijas attiecas uz uh, tādiem nelieliem operatoriem, nelieliem pakalpojumu sniedzējiem. Ir daži MVNO, kas uh, vēlas pieteikties šīm atkāpēm un derogācijām, bet uh, pēc cik viņiem nāks konkurēt ar citiem operatoriem, kas darbojas pēc principa Roam like at home, viņi to nespēja. Nu, tā kā ir tie konkurēts spējas, konkurences apsvērumi, kādēļ uh, pakalpojums sniedzēji, kas varētu kvalificēties un pretendēt šīm atlaidēm, to tomēr nedara. Vispēc pēdējais komentārs eh, MNO pret MBNO. Ir atšķirības eh, tātad, eh, tādā ziņā, ka MNO ir mazāk ienākumu uz vienu patērētāju un ir mazāk patēriņš arī. Nu, un vairāk vāc datus par MVNO atsevišķi no MNO, un šos datus ir atsevišķi publicēsim. Lai mēs un uh, politikas veidotāji, un jums parlamentārieši, lai mums būtu labāka informācija par ietekmi uz MVNO. Un noslēgumā. Ko tad darīsim tālāk? Turpināsim mūsu uzraudzības pasākumus un uh, sāksim, kā es sacīju, ar to, ka analizēsim eh, MNO un MVNO datus atsevišķi. Sadarbosimies ar Eiropas eh, komisiju, lai pārskatītu izmaksu modeli, ko izmantosim kā pamatu tam, lai eh, tad izvērtētu regulas ietekmi. Un tāpat arī sniegsim tātad līdz nākamā gada vidum komisijai informāciju, lai eh, tā varētu adekvāti izvērtēt regulas ietekmi īstenošanas gaitu. Nu, cerams, ka eh, runāju mazāk kā 20 minūtes, eh, saka orators. Paldies visiem par uzmanību un, protams, labprāt atbildēšu uz eh, jautājumiem, ja jums tādi būtu. Jā, pirmkārt, liels paldies jums. Domāju, ka teicam redzēt, ka jā, tā ir pilnīga tāda caurskatāmība attiecībā uz tarifiem un, un Eiropas līmenī. Tas tiešām ir labi, jo Jūsu organizācija Bereka ir vienlaikus arī domnīca. Un šī domnīcas funkcija ir eh, arī nemazāk svarīga. Un mēs zinām, ka Bereka, tāpat kā es, eh, elektrības eh, jomā, nu, tātad vienas monētas divas puses, tā teikt, abos, abās nosarēs nepieciešama stabilitāte. Mums ir svarīgi, lai horizontālā sadarbība šajā jomā būtu nākotnē aizvien spēcīgāka. Nu, un, Un tieši te tad būs arī jāpiestrādā. Par vienu sabanēšanu turpinās sarunas, eh, es, Petra un, un, un citi, un līdz četriem no rīta eh, esam sēdējuši, nu, pie, piedalījušies šajā bērnu tiesniecības diskusijā, un mēs tagad redzam, ka šie griezti, par ko pie, lēmām, bija par augstu. Jo ja viss sabanēšana, tad viss, eh, viss bērnu tiesniecības. Um, maksimāls apjoms ir, ir lielāks, tad, tad, tad uh, varbūt Berek kaut ko varētu darīt šajā virzienā, lai. lai situācija uzlabotos. Bet varbūt tagad došu vārdu deputātiem uzdot, uh, iespēju tātad uzdot jautājumus. Sāksim ar referenti uh, Petru. Lūdzu, nāks jums. I'm very sorry. I... Paldies! Man ļoti žēl, ka es uh, iesākumu nokavēju, bet uh, es uh, turpināšu sekot šai tēmai uh, cieši, kas man ļoti interesē. Tātad vēlējos arī pateikties visiem, kas ir ieradušies uz šo uh, Eh, semināru šorīt, un, un tad es gribēju arī lūgt eh, izmantot tos pašus skaitļus, kurus mēs izmantojam likumdošanu gatavojot, eh, ja jūs runājat parlamentā, jo mēs runājam par gigabitiem, un jūs tagad par megabitiem atkal runājat. Ziniet, tas padara sarežģītāk saprotam to visu. Uh, Mēs, eh, mūsu mērķis ir gigabita sabiedrība un mūsu galvenais mērķis ir, lai cilvēki varētu izmantot eh, lielus datu apjomus nevis atkarībā no cenas, bet no vajadzībām. Eh, tas ir mūsu mērķis visā likumdošanā, un tagad es atkal lasu, ka viss ir brīnišķīgi, tikai 35 centi par megabitu. Bet kuram patīk megabitus izmantot? Es nevaru savu uh, karti izmantot, es nevaru savu WhatsApp telefonu izmantot. Uh, Es uh, uh, filmas nevar skatīties. Um, tātad um, megabaiti, pa megabaitiem ir runa. Bet um, tad par citiem mērķiem. Um, Eh, ceļošana ir eh, sarežģīta pat laban vēl, un eh, tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams investīcijas, lai mobilo datu izmantošana kļūtu vienkāršāka. Nevar visu laiku strādāt pie darba vietā, pie galda, lai izmantot mobilos sakars, tam jābūt vienkāršāk, kārtas, e-veselību un citu savukārt pakalpojumi, kas Eiropā ienāk diezgan strauji. Tātad investīcijas ir tāds kā atslēga jautājums, un kā mēs uzlabosim investīciju piesaist pēc šī lēmuma valsts, kuras ļoti kritiski vērtēja šos eh, zemos eh, eh, pārdošanas cenas, tagad ir sākušas tomēr investēt vairāk, jo mums ir tagad vairāk paredzamība, caurspīdīgums, uh, Un tomēr, kā tas ir iespējams, ka dažās valstīs ir iespējams saņemt neierobežotu datu daudzumu un citās nē? Ar 30 eiro cēnu. Tad, tad eh, eh, cik var nopirkt par 30 eiro. Es arī labprāt eh, šādu prezentāciju veiktu, bet tas nav varbūt tik politisks jautājums, bet uh, ir pētījums pieejams internetā, ka 30 e eiro Igaunija, Polija, e, Horvātija, Nīderlanda, Bulgārija, kurās jūs varat par 30 eiro nopiet neierobežot gigabaitu datu, bet ir cits valsts kā e, Ungārija, Čehija, Malta, Kīpra, Portugāla. Grieķija, kur var saņemt ļoti maz, un Vācijā arī nevar daudz saņemt par šiem 30 eiro, un tas ir iemesls, laikam, kādēļ mēs to darām par patērētāju interesēs, lai patērētāji varētu ceļot Eiropā un e, mums ir jāvar piedāvāt labas mobilo datu pakalpojumus. Ir cita likumdošana, kas vēl tiek gatavot, bet šis bija tas leņķis, no kura es šos jautājumus skatījos. Ja kādam ir citi komentāri, Eh, Fīras kundze prezentē uzņēmums, viņi nav tik eh, priecīgi, protams, pat cenu sarakumu, bet eh, tomēr tātad telekomu uzņēmumiem ienākumi ir samazinājušies, taču nu, tik nebūtiski, ka tas īsti vairs nav arguments. Paldies, nākamais Kāriņa kungs. Uh, Paldies, man ir divi jautājumi. Tas viss ir ļoti interesanti, un es nezinu nevienu politiķu, kam nepatīk šī ideja, par, ka patērētāji var izmantot šo viesabonēšanu politiskā ziņā, tā tad tas ir ieguvums. Bet man ir jautājums ne, tik, ne par, um, uh, par vairumtirdzniecības tarifiem, bet um, kā ir ar uh, patērētāju cenām kas paliek mājās, kas neizmanto viesabunēšanu. Tātad eh, karaša argumenti, ka visiem pieaug uh, izmaksas pamatiem sakriem, vai tas ir būtiski vai nebūtiski, un otrs ir par uzņēmumu pēļņu, vai te ir kas mainījies, vai pēļņa ir palielinājusies, vai tā ir palikusi esošā līmenī vai samazinājusies. Uh, kā tas ir saistīts? Vai mēs redzam uh, lielu uh, ieguvumu šeit, bet varbūt kas ir slēpts kādu problēmu, jo es zinu, ka ITC e, uzņēmumu profiti ir e, cieši, IKT uzņēmumu profiti tieši saistīti ar investīcijām, tā kā tie būtu mani jautājumi visādi e, citā ziņā. Paldies par prezentāciju. Paldies, nākamais, Kohličeka kungs. Jā, paldies. Um, piekrīt kumpulas Natrī kundzes teiktam, bet tā kā esmu češs, labi, es varu runāt arī franču valodā, bet esmu češs. Mana kolēģi Kumpula Natrī pieminēja problēmu, ka Vairākās valstīs gandrīz nav piekļuvs datiem, un viena no šīm valstīm ir Čehijas republika. Mums ir trīs operatori Čehijā, tirgus ir diezgan sadalīts. Viņi ir sadalījuši tirgu savā starpā, kaut gan viņi noliedz kārteļa esamību, bet tas visiem ir redzams, un dati ir minimāli par visu, kas ir papildus, jums jāmaksā un diezgan dārgi. Jautājums ir, ko mēs te varam darīt. Tā kā esmu čehs, man jāuzsver, ka vairāk kā, pirms vairāk kā desmit gadiem, mans priekšgājējs eh, šeit parlamentā Mīlosavs Ransdorfs eh, runāja par labu viesabunēšanai, un tad šveiciešu iestādes viņu medija, un beigās viņš samaksāja par to ar savu dzīvību. Bet viņš, um, tā tad dod arī manas politiskās grupas vārdā, ja jūs viesabunētat Čehiju uh, eh, numuru, Čehu operators, jums papildu maksas prasa, papildu piemaksas, kas uh, nesaskan ar šo uh, roam like at home principu. Un mūsu uh, operators saka, ka tur nekāda problēma nav. Uh, Jautājums, ko Eiropas komisija šeit var darīt, tas varētu sākt notikt arī ieviesties šī praksa citās valstīs. Šī papildu maksa varētu tikt piemērota, kad jūs jau esat ilgāku laiku bijis eh, ārzemēs, un es nedomāju, Šveice, kur viesabonēšana diezgan absurdāka, bet jebkur citur Eiropas Savienībā. Tie ir man divi jautājumi, diezgan principiāli jautājumi, un es gribētu dzirdēt atbildes uh, man vēlētāju vārdā. Man vēlētāji nav ieinteresēti kaut kādās absurdās direktīvās, viņi grib dzirdēt konkrēts atbildes. Paldies. Nākamais jautātājs. Tošanovska kungs. Sākšu ar apsveikumu vārdiem Godfrēja kungam un vēl viņam panākumus jaunajā amatā. Es zinu, cik viņa uzdevums ir sarežģīts, cenšoties šos neatkarīgos e, regulātorus visā Eiropā saganīt. E, eh, eh, lai jums veicas, mēs visi vēlamies, lai Bereks, Eiropas elektrisko elektronisko komunikāciju regulātoru iestāde darbotos veiksmīgi. Pašreiz mums ir bijis vēl diezgan maz laika analizēt uh, efektu Kaut gan to, ko esam redzējuši, varam vērtēt ar plusa zīmi. Ja jūs vēlties kaut ko regulēt, vienmēr iepriekš ir jautājums, vai izdosies vai neizdosies. Un tikai dzīve tad beigās to arī parāda. Man ir divi jautājumi. Pauls Ribigs atsaucās uz šo sanāksmi, kas ievilkās līdz četriem rītā, arī es to atceros. Tur tajā sanāksmē mēs bijām vēl dalīti. E, dažas valsts uzskatīja, ka šie griezti ir krietni paaugstiem, citas valstis, ka tie ir krietni par zemiem. Un tā nu mēs centāmies rast zelta vidusceļu. Gandrīz divas stundas mēs stīvējāmies, lai atrastu šo zelta vidusceļu. Un tagad man ir jautājums, e, Ko tad liecina jūsu pieredze un statistikas dati? Vai ir kāds optimālais, ideālais uh, griestu līmenis? Vai ir vērts izdarīt papildus spiedienu? Vai šis spiediens nevarētu arī negatīvi ietekmēt tirgu? Un otrs jautājums. Ir notikusi tāda diezgan būtiska iejaukšanās tirgū. Un man ir jautājums, vai mēs netuvojamies tam punktam, kur derētu tirgu atstāt savā ziņā, atstāt tirgus ziņā, eh, rast pareizo veidu, kā darboties, kā kolēģis Kohličeks sacīja, tirgi bieži ir diezgan sarežģīti un individuāli, vai nevajadzētu atstāt viņu ziņā, tad, kad rast pareizo ceļu, kā darboties, vienmēr ir jautājums, vai ir e, Eiropas Savienībai tiešām vērts iejaukties. Nevienmēr tas dod pozitīvu efektu. Paldies! Tereza Grīfina ir nākamā lūdzu, Tereza. Paldies, Paul! Un atvainojiet, ka nokavējos te sākumu diezgan daudz, kas notiek, kā varat iedomāties, un es īsti Ah, un ko Terēza dara, tas man arī interesē. Nu, es esmu māmiņa, un e, tad, kad mana meita pirmoreiz aizceļoja, viņa bija 17 gadu veca, viņa e, bija pie draugiem, un e, es teicu uz piezvanu man, lai zinātu, ka tev klājas labi, un viņi atgriezās ar vairāk kā 300 māciņu rēķiņu no Santorīnī atvaļinājumu. Un tā tas ir bijis. E, apvienotā karalistē ļoti populārs šis viesabunēšanas ierobežams un e, arī cilvēkiem, kas strādā ārvalstīs. Bet tagad par kolēģu jautājumu par izmaksām. Es te varu piebalstīt. Es esmu tāda dzelžaina e, apvienotās karalistes palikšanas Eiropas saimnībā aizstāvu. Bet mm, pēc Brexita mārta beigās mēs varbūt sapratīsim, kas notiks ar viesamnēšanas maksām apvienotā karalistē. Varbūt jums ir kāds, kāda informācija par to. Paldies! Man ir viens konstatējums un divi jautājumi. Pirmais. Mēs esam noteikuši, regulējuši, ka mēs negribam eiro centus pa megabaitu maksāt, bet eiro pa gigabaitu. Es arī Bereku lūgtu uh, turpmāk eh, statistikas eh, attēlot eiro par gigabaitu. Šādā mērvienībā tas patērētājiem visiem būs vieglāk saprotams. Otrs mani interesētu, kā jūs raugaties uz frekvenču izsolēm turpmāk, kā būs ar šo skaistumu konkursu, kādas uh, prasības būs, kādas uh, variants Bereks paredz dalībvalstīm un vai nebūtu iespējams uh, Eiropas gigabaitu biržu izveidot, kur tad eh, vairam tirdzniecībā varētu tirgot eh, šo piedāvājumu. Tā kā Tošanovska kungs teica, mēs gribam tirgus cenas, bet tas ir iespējams tikai tad, ja eh, šie noteikumi visā Eiropā ir vienādi. Kādi soļi ir jāspēr, lai Eiropā tiešām beidzot notiktu patiesa konkurence? Lūdzu, Godfrey kungs. Jā, paldies deputātiem par uzdotiem jautājumiem, es centīšos tos atbildēt. Visvienkāršākais varbūt ir par gigabaitu, eiro par gigabaitu, eh, laikam pilnīgi jāpiekrīt. Tas ir saprātīgāks, saprātīgāk vēr, mērvienība eh, lietotājiem. Mēs centīsimies ziņums eh, prezentēt šajā formā turpmāk, īpaši uzrunājot parlamentu. Bija daži jautājumi par ietekmi uz investīcijām un uh, iekšzemes cenām. Viens deputāts arī komentēja šķiet, ka ir grūti vai deputāti pēc tik īsa laika pilnībā izvērtēt uh, šo ietekmi, un tam laikam man jāpiekrīt. Viena no lietām, uh, kas sarežģīja šo ietekmes novērtējumu, attiecībā uz investīcijām vai iekšzemes cenām ir uh, tas, ka mēs nezinām, kas būtu noticis, ja nebūtu Rome like at home īstenots Berek raugas citā kontekstā. Uh, viņi, mēs skatāmies, kā ir ar uh, operatoru saplūšanu, ja ir bijuši četri un tagad ir trīs, kā tas ietekmēja uh, cenas attiecīgā tirgu un uh, Mēs tad salīdzinājām ar cenu attīstību eh, tirgos, kur nenotika eh, uzņēmuma apvienošanās, eh, un tad attiecībā uz tiem datiem, kas ir savākt un ekonometriskajām analīzēm, ietekme bija ļoti liela. Tad, tad jautājums par investīcijām un iekšzemes cenām. Šo jautājumu varbūt varēs labāk izvērtēt pēc zināma laika. Un tad ar investīcijām tas ir īpaši sarežģīti, jo investīcijas mēdz būt ļoti cikliskas un ir grūti īstermiņā izskaidrot, kas notiek, jo ir investīcijas notiek cikliskā veidā, tā tad jāskatās tādā ilgākā termiņā. Es nezinu, vai esat redzējuši, ka ir sliktas kvalitātes pakalpojumi, tādēļ, ka jūsu tīkls vairs netiek galā ar papildu apjomiem. Izskanēja arī daži jautājumi par iekšzemes cenām un kādēļ dažās, dažos tirgos ir uh, e, neierobežots datu apjoms pieejams par 30 eiro, citos tirgos ir pavisam savādāk. Arī īrija ir viens no tirgiem, kur ir viens ap, operators, kas piedāvā neierobežot pakalpojums. Nu, laikam tas ir <clears throat> ko, uh, Eh, eh, konkurences dinamikas jautājums konkrētajā tirgu. Realm Like at Home eh, programma kā tāda laikam šeit tieši neietekmēja. Tas ir saistīts ar operatoru skaitu tirgu, saistīts ar mobīlu virtuālo tīklu operatoru skaitu tirgu un citiem jautājumiem. Tas atkarīgs ir no konkrētā tirgus. Mēs laikam dzirdējām par problēmām Čehoslovākijā, laikam uz to būtu jāparaugās um, regulātoriem Čehoslovākijā sakrunātājs, un vai ir arī tur tātad problēmas ar konkurenci. Un tur, kur ir uh, notiek uzņēmuma apvienošanās starp operatoriem, tur konkurences uh, eh, ģenerāla direktorātam, protams, ir savs darbs darāms, vērtējot šīs uzņēmuma apvienošanas. Izskanēja laikam daži jautājumi par optimāliem griestiem vairumu tirdzniecības cenām un vai varētu būt eh, negatīvs seks, ja mm, šie griezti tiek pārāk zem nospiest. Ko Bereks par to domā? Nu, lai varētu ļoti eh, tādu izsvērtu viedokli atbildes sniegt, eh, te būtu jāsaprot, kādas ir izmaksas un kopumā izmaksu analīzes eh, tajā laikā liecināja par to, ka mums vienkārši nav pietiekoši datu pieejami. Tagad notiek detalizētāka izmaksu modelēšana, kas mums sniegs varbūt jau labāku ieskatu. Katrā ziņā uh, cenām ir jābūt pietiekoši lielām, lai papildu datu apjomu kompensētu. Bet laikam m, mm, nav ar starp dalību valsts tīkliem tik liels atšķirības. Te gan ir tāda faktora, ka geogrāfija, iedzīvotājs sadalījums, papildu izmaksu, izmaksas eh, eh, šeit var atšķirties nedaudz, bet jo labāka informācija par izmaksām, jo labākus lēmumus varam pieņemt. Tātad šie jautājumi par to, vai atstāt labāku tirgu eh, savā ziņā, neiejaukties tik daudz, neregulētu tik daudz. Nu, mums ir jau uh, sava likumdošana, ko esam pieņemti šajā jomā, un filozofija tās pamatā bija tāda, ka jāiejaucas tad, kad tirgus pats nepaveic to, kas viņam būtu jāveic. Un tikai tad. Un šai iejaukšanās jābūt samērīgai, lai tiktu galā ar tirgus nespēju kādu problēmu risināt. Un mēs redzējām ļoti liels, augsts viesamniešanas izmaksas, un tas liecināja par to, ka tirgus īsti nedarbojas, Eh, operatoriem ir savu vāra eh, tirgū, tas viss ir diezgan sarežģīti, bet arī patērētājiem bija grūti izvērtēt, saņemt vajadzīgo informāciju un izvērtēt izmaksas eh, attiecībā uz viesabonēšanu. Tā kā varētu būt, ka Roam Like at Home nav ideālais iejaukšanās variants, bet rezultāts jau karā gadījumā ir daudz pozitīvāks patērētājiem, galvlietotājiem nekā situācija, kas bija iepriekš. Ir jautājums, kas notiks ar viesabonēšanu pēc Brexit, nu te arī es varu sniegt tādu atbildi. Tas pilnīgi būs atkarīgs no tā, kā, kāds būs šis Brexits. Es neesmu pāreģis, diemžēl, jūs jautājumu nespējuši atbildēt. Es ceru, ka nebūs hauss. Un tad par frekvencēm un gigabitu biržu jūs jautājat. Es tā īsti neesmu pārliecināts, vai es simtprocentīgi sapratu jūsu jautājumu par spektru iedali Eiropā. Dažas dalībvalsts ir spektrs eh, līdz 700 megabitiem, citi 3 2,6 gigabaitiem. Iedalīšu vai šo procesu pabeigs tuvāko gadu gaitā dažās dalību valstīs. Tas varētu novest pie tā, ka jauna operatora ienāk tirgū citās, ka cenas tiek samazināts. Mēs katrā ziņā redzam, ka datu apjomi pieaug un tas ļaus operatoriem kaut kā arī šo pieprasījumu apmierināt, tehnoloģija attīstība, platjoslas mobīlie pakalpojumi tiks sniegt par mazākām izmaksām nekā pašreiz ar esošajām frekvencēm ar 4G tehnoloģiju. No nu, tā viss iegūs patērētāji, gala patērētāji. Katrā dalība valstī ir sava kompetence attiecībā uz spektra piešķiršanu kods uh, uh, harmonizēs tādā maigā veidā šo procesu uh, neformālā līmenī. Tas jau ir noticis un spektra pā, uh, piešķiršanas iestādes ir lielā mērā ieguvušas no uh, pieredzes apmaiņas attiecībā uz savu darbu. Jā, paldies! Uh, Tas bija ļoti labs debates sākums. No pirmās sesijas tagad pāriesim pie otrās. Kariņa kungs jautāja, vai Bereks nav vispār analizējis, eh, kāda ietekme bija eh, šai viesabunēšanas eh, ierobežo, cenu ierobežošanai uz iekšzemes cenām. Vai jums nav analīzes par to? Jā, mēs šādu analīzi vēl neesam izdarījuši. To varēs aplūkot nākotnē. Eh, vajadzīgs nedaudz vairāk laika vai pieredzes, pašreiz mums būtu ļoti grūti eh, pateikt, kādas tad būtu bijušas eh, iekšzemes pakalpojumu cenas, ja nebūtu viesabonēšanai šī griesti noteikti. Mēs esam redzējuši, ka operatori jau ir piedāvājuši pakotnes ar eh, viesabonēšanu eh, vai bez, tātad, eh, ja arī neesam vēl izdarījuši pilnu kvantitatīvu analīzi, tad ir zināms indikācijas, kā iekšzemes tirgos piedāvājumi mainās, bet pat labam tādu pilnu analīzi vēl nevaram izvērst. Jā, paldies! Um, tagad par operatoriem un kā ietekmē Roam Like at Home eh, politika viņas, un tagad Līzai Fūras kundzei došu vārdu, kas ir Eiropas telekomunikācija uh, eh, uh, eh, operatora asociācijas tātad ģenerāldirektori, viņi ir labi zinām Eiropas parlamentā, uh, Viņa arī darbojas ESCO, Eiropas kiberdrošības organizācijā, Fūras kundze. Kādu ietekmi jūs paredzat nākotnē? Paldies! Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties Rubikungam, bet arī uh, Buzekungam, priekšsēdētājam par uh, telekomunikāciju nozars pārstāvu ielūkšanu uz šo fórumu. Es nerunāšu par EXO, kas ir kiberdrošības daļa. Uh, bet runāsim par etno un tās biedriem. Eiropas telekomunikācija tīklo operatoru asociācija. Paldies arī Gatfrīkungam un deputātiem, arī komisijai, kas ir pārstāvēti šeit. Šodien mēs runājam tiešām par ļoti uh, svarīgu un ļoti taustāmu tematu, runājot par Home Like Home. Es esmu etno uh, ģenerāldirektore, kā tas tika jau teikts, tas ir galvenais uh, galvenā organizācija eh, tīkla operatoriem Eiropā. Un visi mūsu biedri ir uzņēmumi, kuri uh, katru uh, gadu um, investē Eiropas digitālajos tīklos, un uh, mūsu vidū ir T-Mobile, Telefonica, Orange, Proximus un Tim. Tie ir tikai daži no mūsu biedriem. Un pirms es pievēršos šim tematam, par ko runājam šodien, uh, Es domāju, ir ļoti svarīgi jums visiem pateikt, ka mūsu uzņēmumi ļoti aktīvi strādā šobrīd pie dažādiem jautājumiem. Eiropas parlaments un komisija jau norādīja, galvenā Eiropas prioritāte šodien ir nodrošināt, eh, lai pilsoņiem tiktu sniegts eh, um, pietiekam moderns tīkls un arī uh, uzņēmumiem. Tātad tad, kad mēs šeit runājam, visas mūsu kompānijas strādā pie um, stikla šķiedras tīklu attīstīšanas un 5G palaišanas Eiropā. Un tas nozīmē, ka mūsu biedri ir līderi un sastāda apmēram 70% no investīcijām šādos modernos tīklos. Un, uh, sektors kolektīvi investē apmēram 49 miljārdus eiro jaunos tīklu pakalpojumos un uh, um, infrastruktūrā aprīkojumā. Jūs arī minējāt, ka mūsdienās konkurence ir globāla un uh, ir viegli arī saprast, uh, cik svarīgs ir šis darbs. To mēs darām ne tikai telekomunikācijas sektora nākotnes labā, bet galvenokārt tas ir visu uh, Eiropas. Uh, um, uzņēmumu interesēs, uh, un tas var uzlabot viņu konkurētspēju. Tātad, ja mēs raugāmies uz Rome Like at Home, uz šo direktīvu, mēs patiesībā labprāt runājam par mūsu operatoru pieredzi, ieviešot šos noteikumus, jo galu galā mazumtirdzniecības uh, viesabonēšanas cenu noteikšana ir bijis ļoti veiksmīga. Klienti, e, lietotāji un uzņēmumi ir ļoti pozitīvi uz to reaģējuši. Un e, vismaz attiecībā uz etnobiedriem um, izskatās, ka um, patērētāji ir pieredzējuši tādu ļoti uh, vieglu pārēju, un tas ir palielinājis lietošanas apjoms Eiropā. Mēs arī dzirdējām Gatrija kunga nosauktos skaitļus, tiešām ir bijis liels pieaugums, bet ir jāsaprot arī, ko tas ir eh, nozīmējis visiem mūsu uzņēmumiem. Viņiem ir bijis ļoti īsā laikā jāveic ļoti liels investīcijas. Es vienmēr atgādinu cilvēkiem, ka eh, tad, kad viesabunēšana um, šī papildus maksa pazuda, eh, darbs joprojām bija jāpadara. Operatori sadarbojās savā starpā joprojām, un tas ir fakts, ka nevienam operatoram nav tīkli visās Eiropas valstīs, un tas nozīmē, ka pat ja mēs nevaram iekasēt eh, maksu par šo pakalpojumu, mums joprojām ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai visi klienti varētu par brīvi izmantot šos pakalpojumus. Un tas patiesībā ir eh, nozīmējis, ka ir eh, ļoti ātri notikusi sistēmas pielāgošanās, eh, to ir darījis visi mūsu operatori, un tas ir bijis milzīgs darbs gan komerciālā, gan tehniskā izpratnē. Un es patiesībā varu tiešām lepoties, ka tas tik labi ir darbojies, un ka mūsu biedri to ir izdarījuši, un man ir arī prieks no institūcija puses, ka šis darbs ir atzīts. Mēs kā telekomunikāciju operatori eh, līdz ar to esam devuši būtisku ieguldījumu Roam Like at Home pasākumu ieviešanā. Kaut arī, kā jau mēs dzirdējām šodienas jautājumos, tas eh, nozīmē, ka kaut kādā brīdī eh, bilāns bija zem spiediena. Uh, Uh, kad mums visiem ir uh, jātaisno investīcija pieaugums investoriem, bet mēs kā uzticami partneri Rome Like at Home uh, stāstā mobilo tīklu operātori arī turpmāk būs daļa no risinājuma un nevis daļa problēmas. Un ja mēs paraugāmies eh, tādā plašākā kontekstā, un tā tas ir atzīts vairākos oficiālos ziņojumos, es saprotu, ka ir tikai dažas atkāpes eh, izņēmumu gadījumi, kas ir pieprasīti un arī saņemti. Tas parāda, ka noteikumi patiesībā darbojas, un tie darbojas labi. Es to mīnu tik precīzi, tik konkrēti, eh, tāpēc, ka mūsu nozarei stabilitāte un regulāro ietvara um, noturība ir īpaši svarīgs elements eh, mūsdienu pasaulē jo ir gaidāms 5G tīkls. Un kā jūs varat iedomāties, neviens investors nebūs priecīgs, ja viņam tiks teikts, ka eh, mums um, ir jāatsakās no viesabonēšanas ieņēmumiem. Bet mm, bez tā, ka mums ir mazāk resursu, uh, Eh, investīcijām tomēr ļoti svarīgi ir juridiskā noteiktība, un šī iemesla dēļ mēs visi turpinām sadarboties ar regulātoriem, lai uzlabotu noteikumu īstenošanu tādā efektīvā veidā, lai tas nāktu par labi patērētājiem. Runājot ar mūsu biedriem, es saprotu, ka viņi ir eh, atklājuši vairākus eh, krāpniecības gadījumus, tādas problēmas, un eh, tas ietekmē arī godprātīgas lietošanas politikas noteikums. Tātad ir nepieciešams turpināt regulatoro dialogu un meklēt pragmātisku noteikumu ieviešanu. Man jums ir vairāki vēstījumi, ko es gribēju uh, pateikt. Es um, neatvedu jums nekādu prezentāciju, neko negribu rādīt, um, es vienkārši pateikšu to. Galvenais ir sniegt Eiropiešiem labākos tīklus par vislabākajām cenām un nodrošināt to, lai mūsu kontinents uh, būtu vienā līmenī ar mūsu globālajiem partneriem. Kā jau minēju, globālā uh, Eh, konkurence ir svarīga. Otrakārt, Rome out, like at home ir bijis milzīgs darbs Eiropas eh, tīklu operatoriem, bet mēs esam bijuši daļa no risinājuma un eh, arī veicinājuši šo noteikumu veiksmi. Treškārt, stabilitāte un drošība noteikumos ir izšķirīgi svarīga, jo īpaši tādā delikātā brīdī investīciju noskaņojumam Eiropā. Uh, Ceturtkārt, visi mūsu etno biedri, mēs etno esam pilnā Nacionālo regulātoru rīcībā, BEREK un Eiropas komisijas rīcībā un arī Eiropas parlamenta rīcībā un esam gatavi sadarboties arī turpmāk pie šiem jautājumiem. Paldies! Yes, thank you very much. Jā, ļoti liels paldies jums. Tagad uh, nākamais runātājs uh, Mihails Kramers, kurš ir uh, Ventokom uh, pārvaldības partneris. Un man ir liels prieks, ka viņš ir pie mums ieradies un viņš stādīs priekšā uh, mobilo virtuālo tīklu operatoru perspektīvu, kas ir diezgan interesanta aktivitāte. Lūdzu, jums vārds. You can, ah, it works now. Okay. Uh, thank you for the invitation. It's... Paldies par ielūgumu. Šī ir lieliski iespēja, jo es esmu ieradies, lai prezentētu jums uh, neliela Eiropas operatora uh, mobilā uh, virtuālā tīkla operatora uh, viedoklī Austrijā, kas ir viens no konkurences bagātākiem tirgiem. Man personīgi ir 20 gadu pieredze šajā nozarē. Es biju izpildirektors direktors Orange Austrijā, uh, E plus Vācijā. Tad es šo nozari ļoti labi pazīstu un zinu arī, kā ir attīstījusies viesabonēšana, un mēs jau gadiem par šo jautājumu esam diskutējuši. Pirmkārt, es gribu sniegt jums iesu, ies, īsu ieskatu mūsu uzņēmumā. Tas ir uzņēmums, ko mēs dibinājām uzreiz pēc uh, Orange un Hutchinson apvienošanās Austrijā. Tātad, ja vēlaties, tas ir um, šī režīma rezultāts. Mēs esam dibināti 2013. gadā un iegājām tirgu, sākām tirgu darboties 2015. gada janvārī Austrijā un 2017. gada maijā Slovenijā. Un mēs sasniedzām Austrijā 6,5% tirgus daļu šo 3,5 gadu laikā un Slovenijā gada laikā 2%. Tas ir tiešām svarīgi atzīmēt. Paturiet prātā, ka mēs eh, strādājam kā nišas operators. Mēs strādājam tikai rezidenciālajā, um, privātajā tirgū, tad kli, privāto klientu tirgū mēs nestrādājam ar uzņēmumiem. Un, uh, mēs esam platjoslas tīklā. Un šis tirgus segments, kas ir uh, Eh, lielākais, kas ir mazumtirdzniecības klienti, kas lieto savus viedu telefonus, eh, šajā eh, daļā mūsu tirgus daļa jau ir palielinājusies līdz 10%. Ko mēs, kā mēs to varējām sasniegt šajā um, tirgu, kur ir augsta konkurence? Tas, ko mēs piedāvājam, ir tāds unikāls piedāvājums, kā mobilais virtuālais operators. Uh, jo mūsu um, solījums ir pilnīga caurskatāmība, pilnīgs godīgums, un mūsu piedāvājums uh, ir tāds, ka mēs nekad nepalielināsim cenas, un ja mēs uh, pazemināsim cenas, tad tas notiks automātiski visiem mūsu klientiem. Tātad uh, klientiem nav jādomā, vai man tagad mairīt tarifu. Labākais tarifs viņam vienmēr tiks piemērots automātiski, un tādējādi mums izdevās iegūt šādu te eh, tirgus daļu īsā laika periodā. Vai mēs esam ietekmējuši tirgu? Šajā grafikā jūs redzat eh, cēnu eh, attīstību, tas ir RTR, Austrijas regulātora sagatavots grafiks, un šeit jūs redzat vairākus soļus. Cenas pieauga Austrijā, uh, um, pēc šīs te oranžs uh, apvienošanās un uh, cenas pieaug no 83 līdz 104, ja pareizi nolāsu šo grafiku. Un tad, kad uh, mēs sākām ar mūsu galveno zīmolu hot tirgu 2015. gadā, cenas atkal pazeminājās, jo pēc uh, šīs te apvienošanās uh, Eh, konkurence pazeminājās, un tad, kad mēs ar hot ienācām tirgu, eh, cenas atkal pazeminājās. Tātad mēs bijām konkurences virzītājs spēks, un eh, to radīja ne tikai regulators, bet to pierāda arī Austrijas iestāde. Kāpēc es to mīnu? Nevis tikai tāpēc, ka ar to lepojos, bet šī pozīcija ir apdraudēta viesabonēšanas režīmu dēļ vairumtirdzniecībā. Tātad es jums gribētu parādīt, eh, kāda ir ietekme. Jūs jau to zināt, bet varbūt jūs eh, nezināt to un eh, ir baumas par to, ka viesabonēšanas apjoma pieaugums nav tik liels. MVNO Un tāpēc jums parādīšu šīs te tendences. Eh, ir arī citi, kas saka, ka jā, tas ir tikai vasarā, tas ir tāds sezonāls efekts. Tad paskatīsimies, kāda tad ir ietekme, kāda ir efekti. Varbūt jūs to zināt, es vienkārši gribēju to uzskatām parādīt. Pirmā ietekme no patērētāja puses ir tāda, ka vairāk cilvēku lieto viesabonēšanu ārzemēs. Uh, un uh, lietojums, um, lietojuma praksa arī ir mainījusies. Līdz ar to paskatīsimies, kas tad ir lietotāji. Šī ir uh, aina hot, kas ir uh, vairāk 8000 klientu. Šeit jūs redzat, ka lietotāju skaits, kas izmanto viesabunēšanas pakalpojums Eiropas Savienības ietveros, ir uh, divkāršojies. vienkārši lai atspēkot arī šīs ba baumas, ka uh, eh, MVNO patērētāji nelieto viesapnošanas uh, eh, mm, pakalpojums tik daudz, tā nav. Um, mūsu lietotāji to dara, un jūs redzat, ka šeit arī nav nekāds sezonālais efekts. Tajos mēnešos, kad uh, nav tāds atvaļinājuma laiks, tad tieši vairāk ir šis pieaugums. Kā tad tas attiec uz minūtēm uz lietotāju? Balsts minūtes, par, tātad par sarunām mēs runājam, visi tikai runā par datiem, bet uh, balss minūtes, uh, šis apjoms ir gandrīz pieckāršojies, uh, um, tik līdz tik ieviests Rome like at home. Tātad arī šeit nav gandrīz nekāda sezonālā ietekme. Un pieaugums ir lielāks tajos mēnešos, kad nav atvaļinājuma sezona. Un tad ļoti iespaidīgs grafiks par datiem. Tātad datu patēriņš ir būtiski eksplodējis, 45 um, reizes gandrīz ir pieaudzis šis patēriņš, un arī šeit šis pieaugums. Uh, mm, šajos te mēnešos, kad nav atvaļinājuma sezona, ir pat lielāks nekā tipiskajos atvaļinājuma mēnešos. Un tagad tāds pārskats. Jā, yeah. here we go. Jā, lūk arī grafiks. Datu un valsts pakalpojumu apjoms ir um, daudzkārt pieaudzis un, ko es šeit īpaši gribēju uzsvērt, ir tas, ka uh, Um, pieaugums no pirmā uz otro gadu Rome Like at Home ietveros, paturiet uh, prātā, ka uh, vairumtiesniecības cenās mēs redzam 20% samazinājumu, kamēr uh, lietojuma pieaugums ir 100%. Tātad šī te regula uz vairumtiesniecības cenām nav ne ar kādu ietekmi, tā ir neefektīva. Uh, to mēs arī redzējām Berek prezentācijā, ka vairumtiesniecībā ir cenas, kas ir zem regulētajām cenām. Un šī iemesla dēļ es jums gribēju jums izskaidrot tādu konkrētu terminu vienpusējs pircējs, unilateral buyer. Tagad parādīšu jums to ar piemēru. Jums ir tīkla operators Austrijā un tīkla operators Vācijā. Uh, Un ja šis Austrijas tīkla operators nosūta klientu uz Vāciju, tad viņš lietos viesabunēšanu un arī otrādi. Un ja šis te lietojuma apjoms ir tā pašā līmenī, tad uh, mēs mūsu nozarē to saucam par līdzsvarotu lietojumu. Tātad vienāds apjoms tiek maksāts no viena operatora Uh, otram un otrā virzienā. Un tas nav svarīgi, bet tad ir nelīdzsvars. Uh, tad, tātad ir vairāk lietotāji no vienas valsts citā, kas lieto uh, apjomu šajā citā valstī. Un tas, kas pārsniedz tātad šo vidējo, tiek um, tirgots par ļoti, ļoti zemām cenām. Un Šo tirsniecību var īstenot tikai tad, ja jūs esat pārstāvēti ar tīklu abās pusēs, ja jūs varat piedāvāt tīklu, lai apkalpotu viesapnēšanas eh, klientus, un ja jūsu klienti tiks apkalpoti otrā valstī. Un tad notiek šī tirzniecība starp operatoriem. Tagad eh, pāriesim pie mobilā virtuālā tīkla operatora. Protams, nav uh, mums tīkla, mēs lietojam citu tīklu Austrijā, un tad mēs esam MVNO. Jā, protams, mēs daudzus mūsu klientus sūtām uz citu valsti, kur tad lieto viesabonēšanu, un tā kā mums nav ar ko tirgoties, tad mums vienmēr prasa maksimālās regulētās cenas. Mums nav nekādas kapacitātes, ko mēs varam pārdot, līdz ar to mēs nevaram tirgoties. Tā ir tā problēma. Un ko tas nozīmē? Jūs to redzējāt Berek ziņojumā, bet vienkārši, lai apkopotu, um, teikšu, ka reālā cena, kas tiek maksāta, ir stipri zem uh, šiem regulētajiem griestiem, kas rada uh, negatīvu situāciju virtuālajiem mobilo tīkla operatoriem. Un paturiet prātā, ka uh, šajā aprēķinā, kur tiek rādītas vidējās reālās cenas, uh, Tur uh, ir ietverts gan uh, šis līdzsvarotais, gan nelīdzsvarotais lietojums, un šis līdzsvarotais lietojums, tātad, eh, kas ir vienāds abās pusēs, tam nav nozīmes. Un, uh, Šis pārpalikums vienā pusē, tas arī maksā daudz, uh, par, par to tiek prasīt zemāk cena nekā te, tātad vidēji tā cena, kas mums kā um, virtuālā tīkla operatoriem ir jāmaksā, ir 50%, par 50% augstāka nekā operatori maksā viens otram. Tātad tagad es jums parādīšu grafiku, kas notika ar viesabunēšanu. Ventokom uh, kontekstā. Šeit mēs redzam uh, ieņēmumus uh, pirms un pēc Roma Like at Home um, ieviešanas. Um, tomēr ir mums ieņēmumi arī pēc ieviešanas, jo mums ir uh, uh šīs te paketes un tad papildus mēs varam kaut ko iekasēt, bet tad pāraugieties uz izmaksām, kas radās. Tātad pirms Roma Like at Home mēs varējām tādu nelielu peļņas daļu iegūt, un uh, pēc ieviešanas tā ir milzīgi zaudējumi. Trešajā 2018. gada kvartālā, um, un tie ir milzīgi skaitļi mazam operatoram Austrijā, tie bija uh, gandrīz uh, tātad. Uh, 17. gadā, 3. kvartālā tie bija 685 tūkstoši un šajā gadā 889 tūkstoši. Uh, Tātad eh, tas bija eh, solis, kas eh, pazemināja vairumtirdzniecības cenas, bet lietojums palielinājās. To apkopojot, tātad piecus kvartālus pirms un pēc Rome Like at Home zaudējumi ir 2,5 miljoni gadā, un tie ir uh, 40% no mūsu neto peļņas. Tātad kāds ir mans uh, secinājums un mans um, noslēguma vēstījums? Mēs, kā MVNO, esam virzītāji spēki uh, cenu samazināšanā, efektivitātē un inovācijās daudzās valstīs, uh, un mums patīk Rome Like at Home, jo tas labi uh, uh ietilps mūsu priekšlikumos, uh, to mēs atbalstām, to atbalsta arī mūsu klienti, lietotāji, un tas uh, um, apvieno vienoto um, digitālo tirgu, un es gribētu minēt, ka uh, šajā kontekstā mums nekad nebija uh, tāda doma, ka mēs varētu piedāvāt tarifus bez viesabonēšanas vai uh, Um, prasīt tātad papildu maksu par viesabonēšanu, nu, tā mēs nebūsim konkurētspējīgs spēks tirgū. Tātad, ja mēs paturēsim šo vairumtiesniecības režīmu, kāds tas tagad ir, tad ir risks vidējā termiņā, jo, kā jau es parādīju vairākos grafikos, uh, šo samazinājumu vairumtirdzniecības cenās daudzkārt pārsniedz lietojumu pieaugums, un mēs, kā virzītājs spēks vietējā tirgū, tiekam vājināti, jo mums ir zaudējumi viesapnēšanas daļā. Tāpēc, kas ir jādara no mūsu skatu punkta, ir drastiski jāsamazina vairumtirdzniecības cenu griestī, ne tikai datu daļā, ir jāveido jauns mehānisms, lai samazinātu vairumtirdzniecības cenas, eh, eh, saskaņojot tās ar nacionālo eh, datu li, cenu līmeni. Vienkārši salīdzinājums. Šis ir tas um, vadlīniju um, ceļš šeit uh, regulā, un tas bija 2013. gadā. Uh, uh, Orange Hutchinson uh, apvienošanās, uh, tur tika noteikts nacionāli šis līmenis. Un 2013. gadā, kas ir pirms pieciem gadiem, kad mēs uh, tikko runājām tikai par 3G un uh, arī lietojums bija daudz zemāks, uh, gigabaita cena tika noteikti par 1,7 uh, eiro. Mēs uh, Eh, runājam par cenu līmeni 2020. gadā, kad ir bijusi vesela eksplozija šajā nozarē, un tik un tā cena līmenis ir noteikts augstāks nekā 2013. gadā. Paldies! Jā, riktiet. Jā, liels paldies tev. Nu, mēs redzam, ka te dažādi skata punkti un eh, pārējiem pie. Ka Nākamā runātāja Dēvids Mārtiņs, eh, kas ir vecākais jurists Eiropas patērētāja organizācijā BUC. Un eh, labprāt uzklausīsim viņa skatījumu uz to, kas tad notiek šajā tirgu. Nu, katrā ziņā paldies BUC Boika par eh, atbalstu Eiropas parlamentam šajās diskusijās, kas visnotaļ skar mūsu visu nākotni. Labu rītu visiem un liels paldies priekšstādātāji par ievadvārdiem. Un, ko uzaicināt mani piedalīties. Nu, ir gods eh, ar jums sadarboties šajā jautājumā, kad ar jums, gan ar citiem partneriem un institūcijām. No nu, mana viedokļa raugoties, nav šaubu, ka um, viesabonēšana ir tāds kā labs eh, paraugs visiem prasmēm attiecībā uz to, ko Eiropa var padarīt viņu labā. Uh, Mēs visi atceramies, kā ceļojot, mēs uh, izslēdzām savus mobilos tālruņus vai lūdzāmies, lai mums neviens uh, ne, nepiezvanītu, jo kā, mēneša beigās tad mums sagaidītu nepatīkamu pārsteigumu. Bet tagad mēs visi varam uh, droši ceļot pa visu Eiropu, izmantot savus mobilos tālruņus, uh, zinot, ka nekas briesmīgs nenotiks. Un ceļot no tā, ko, dzirdot to, ko mēs, uh, ko, ko klāstīja kolēģi. Rome Like at Home ir koncepts, ko tiešām uh, plaši un aktīvi izmanto uh, visi patērētāji. Un jāsaka, ka bija pēdējais laiks to arī ieviest, jo tas ir tāds pamata pīlārs eh, digitālajiem vienotiem tirgum, kas strādā arī pilsoņu labā. Un eh, es domāju, ka atkal un atkal būtu skaidri jāuzsver, ka viesabonēšana ir panākumu stāsts no patērētāja viedokļa raugoties, bet arī no savienības eh, kopējā viedokļa raugoties. Mums ir viss pamats būt lepniem par to, ko esam sasnieguši. Tas pieprasīja diezgan daudz laika un centienu no dažādiem uh, partneriem, no dažādām institūcijām un struktūrām. Un uh, tā kā neizmirsīsim to, kas ir sasniegts, nenovērtēsim to par zemu. Es domāju, ka šo panākumu stāstu vajadzētu balstīties un, un, un uh, to pilnveidot. Protams, ir šāds tāds neatrisināts problēmas. Globālais roamings ir viesabunēšana tik pieminēts. Tāpat ar um, vai tirsniecības maksimālajiem tarifiem ir problēmas un kā tie ietekmē tirgu, nu, tas viss nākotnē vēl būs jārisina. Nu, paturot to prātā un domājot par nākotni, vēlos pieskarties diviem aspektiem. Pirmkārt, godprātīgas izmantošanas politika un otrkārt tieši jau pieminētie vai tirsniecības maksimālajie tarifi. Par godprātīgas Tātad izmantošanas politiku, nu šeit mēs no sākta galā esam sacījuši, ka normas nedaudz pārspīlēts īstenošanas. Uh, tiesību aktā, ja tas tiks pārskatīts, tad mums būtu jāpaturprātā tas, ka šie noteikumi, šīs normas varētu vienkāršot. Alaši paturot eh, prātā eh, to, ka, protams, nevajadzētu samazināt tā, tā, to tiesību līmeni, kas eh, tagad piešķirts patērētājiem. Tas būtu jāpaturprātā. Un, um, Esam dzirdējuši no, no mūsu organizācijas biedriem un biedriem dalību valstīs, ka uh, ir bijušas problēmas, un, un, un šīs te nebija operatori godprātīgi. Un šo aspektu varētu uzlabot. Un runājot par vairuma tirsniecības maksimāliem tarifiem, nav šaubu, ka tieši šis aspekts noteiks to, vai sistēma būs ilgspējīga vai nē, un vai um, konkurence tirgo būs sakārtot. Un, protams, jau uh, lielāka konkurence, jo labākas cenas patērētājiem. Tā kā šis aspekts ir nu, tiešām svarīgs. Vairuma tirsniecības maksimālā tarifa jau no paša sākuma varēja būt eh, bijuši zemāki. Parlaments, ITRA komiteja nesen publicēja mm, ziņojumu, ka, ja mēs eh, salīdzinām šos maksimālos tarifus ar faktiskām izmaksām, ja? Nu, tad eh, šie griezti ir joprojām daudz augstāk par faktiskām izmaksām. Ziņojumā šķiet, ka pat sacīts, ka desmit reizes augstāk. Nu, un tas, eh, saskaņā to, tā, ko, to, ko mēs dzirdējām no iepriekšējām prezentācijām, tas izraisa problēmas eh, gan MVNO, gan citiem operatoriem tirgu. Saskaņā parlamenta ziņojumu šiem maksātājiem būtu jāsamazina, lai tiešām uzlabotu konkurences tirgu. Nu, es varētu turpināt un turpināt um, attiecībā uz to, uh, cik izdevīgs, izdevīga ir viesabonēšana patērētājiem un, uh, un uh, cik daudz viņi no tā ir ieguvuši, bet nu, man, mans pamatvēstījums tāds, ka jā, tiešām esam guvuši panākumus ar šo iniciatīvu, bet, nu, vajag turpināt strādāt, nedrīkstam sēdēt rokas klēpī salikuši. Un tāpat bija jautājums, vai Eiropas Savienībai Nevajadzētu atkāpties un ļaut tirgumu regulēt pašam sevi. Nu, mēs zinām, kāda situācija pirms Eiropas Savienība iesaistījās. Nedomāju, ka vajadzētu atgriezties pie šīs situācijas. Tā kā, ko es vēlējos pateikt šodien, būsim lepni par sasniegto. Pilnveidosim mūsu sasniegumus, uzlabosim konkurences tirgu. Pārskatot politiku, nodrošināsim to, lai Eh, tā kļūst vienkāršāk un lai patērētāja tiesība aizsardzības līmenis nekristos. Un eh, nopietni padomāsim par vairumu tirsniecības maksimālajiem tarifiem, jo man šķiet, ka tieši tā kļūst par lielu problēmu. Nākotnē problēmas apmēram varētu vēl vairāk samilst un eh, vajadzētu panākt līdzsvaru starp tātad to, cik izmaksā dati un kādi maksimālie tarifi. Nu, tas arī ir svarīgākais, ko gribēju uzsvērt šodien. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būtu. Tā kā neizmantoju visu savu izvaicošo laiku, lai mums būtu vairāk laika diskusijām. Nu, katrā ziņā tiešām liels paldies, ka uzaicinājāt. Un turpināsim kopējo darbu šajā jomā, jo tas noteikti ir eh, nepieciešams mūsu patērētājiem. Liels paldies! Pozitīvi vērtējumi ir to, ka jau kopš 2006. gada, kad bija iepriekšējā Austrijas prezidentūra, esam turpinājuši strādāt pie šī dosie. Tagad atkal ir iestājusies, eh, iestājas kārtējais Austrijas prezidentūras pilnvaru laiks. Nu, tā kā, nu, redzam, ka tieši Austrijas prezidentūras laikā lietas sakustās. Protams, te ir daudz cilvēku, kas piedalās lēmumu pieņemšanā. Paldies jums par um, jūsu runu, kas uh, tagad izteiksies. Uh, sāksim ar Petru, protams. Paldies, uh, priekšsēdētājiem, nu jā, diezko tādas eh, pilnas eh, deputātu rindas te nav, bet tie, kas ir palikuši, ir tiešām lietas eh, zinātāji, lietpratēji. Man ir netik daudz jautājumu, bet komentāri varbūt Derek pārstāvis domā, ka romīgam viesabunēšanai varbūt nav tik liela ietekme uz investīcijām, bet Belka aicināja dalību valstu organizācijas ziņot par cenām, ziņot par tendencēm. Un es domāju, ka šī uh, patērētāja informētība, uh, apziņas veicināšana tiešām arī sekmē situāciju tirgu. Dažām, dažiem uzņēmumiem ir grūti pārdot savus produktus, ja viņi nav informējuši klientus uh, par to, kāda ir pieejama pakalpojuma, par, par datiem tā tālāk. Nu, neizmirsīsim par šo kopainu, bet, nu, gadās jau paldies jums visiem tiešām par interesantiem uzrunām. Tālāk mūsu dokuments atgādināšu par to. 8,5 gigabaita bija komisijas priekšlikums. MVNO jūs rādījāt tikai rezultātus, bet tas, ko komisija ierosināja, bija 8,5 e, eiro par e, gigabaitu 22. gadam. Zinām, ka 1,3 vairuma izniecībā ir reālā cena. Kā jūs to pieminējāt? Ja būtu ieklausījušies parlamenta balsī, tad vairums parlamentāriešu ieros, ierosināja 3 eh, eiro par eh, gigabaitu un 1 eiro 22. gadā. Bet no nu, tā esam ir trialoga iznākums, kur um, padomu vēlējās 10. Nu, iznākums bija tāds, ka sākām no 7,7. Tagad ir 6. Pēc pusotra mēneša būs 4,5. Un ja kāds vēlētos sacīt, ka mums nebija taisnība parlamentā tagad, ka labi bija iestāties komisijas pusē, ka vai ka vajadzēja sekot padomus ar lielo operatoru viedokli, un, protams, ka viņam ir savas eh, intereses, es domāju, ka tas ir jāatzīst. Bet uh, es tikai skatījos uz šo tām no konkurences viedokļa, un es zinu, ka, ka uzņēmumi ir gatavi konkurēt, eh, operatori gatavi investēt. Uh, Tas ir ļoti nepieciešams. Un te eh, kolēģi jau to ļoti labi arī aprakstīja. Bet tagad tas jautājums, kas man ir padomā. Kā Fūras kundze sacīja, ir nepieciešams papildus investīcijas. Investīcijas tieši spektrā ir nepieciešams, un eh, mēs tagad redzam 5G pirmos iznākumus. Itālijā jūs maksājat 5 reizes vairāk par cilvēku patērētājs nekā Somijā. Nu, kā tad, eh, kā tad jūs iedomājaties, ka mēs varētu izveidot eh, labu vienotu digitālo tirgu bez investīcijām? Nec eh, velk, nec, nec likumdošanā mēs to nevarējām atrisināt. Dalībās nevēlējās turpmāk harmonizācijas, nezinu, vai velk var tur kaut ko darīt, bet lai nu kā. Uh, Nu, šeit sāks tā saka, jaunā era ar nelīdzsvarotu situāciju, bet domājot par turpmākiem soļiem, spektrs. Tad, kad spektrs ir, ir sakārtots, ir veikts investīcijas, kāda būs spektra izmantošana un kādēļ ir tik lielas atšķirības. Austrijā 220 uh, megabiti gadā uz megahercu nu, par, no katras personas izmantojot jūsu civilizošo spektru. Somijā te jau ir diftika Vācijā jūs paveicātu 26, ir viena desmitā daļa no, no spektra, ko izmanto Austrija. Bet no tiem investīcijas spektrā, tad izskatās, ka uzņēmēji neizmanto šo spektru un bloķē to, lai citi to nevarētu izmantot. Tā kā jā, tad tiešām tirgo pastāv papildus iespējas iet tālāk, iet dziļāk, bet uh, spektra um, izmantošanas analīze pagaidām nekur nav pieejama. Komisija um, apsola pēcpasākumus. Mēs to lūdzām uh, tātad to kaut kādā brīdī sagatavot. Nu, es te bļaustos un, un, un klaigāju un to aicinu, bet neviens neatbild kādēļ uh, nevarētu dziļāk pārnāstīt spektra izmantošanu. Cenas mainīt mēs nevaram, bet varbūt mēs varētu uh, paskatīties, kāda ir analīze un kādēļ tad, tad tirgu pastāvošais eh, spektrs netiek izmantots uh, pilnīgi. Paldies! Paldies, vēl kāds vēlētos izteikties. Ar atvainojos, saka Petra, eh, piemirst vienu svarīgu jautājumu. Te nav pārstāvēti mazu valstu operatoru, kuriem pieder tīkli kas varētu piekrist, ka MVNO, kam nepiedara tīklus, eh, strādās ne, nelīdzsvarotā sistēmā, bet arī valsts ar maziem operatoriem, teiksim, lielās valsts ar tiem pašiem operatoriem, viņiem nepiedara tīklus. Tad viņi pārveida datus lielā apjomā, bet saņem netik daudz, un līdz ar to arī rodas nelīdzsvarota situācija, un tad par šo slavenu derogāciju par izņēmumiem. Nu, jāsaka, Belka uh, biedri arī apliecina to, ka šīs derogācijas nav viegli iegūt, bet, ja nu, tās ir nepieciešamas un tās tiek izsniegtas, tad tās palīdz arī tirgus situācijai. Paldies! Nākamais kolēģis. Paldies, uh, saka Tašanovska kungs, un paldies visiem runātājiem. Protams, situācija tirgu joprojām ir sarežģīta, bet, uh, lai nu kā, Gan jūs paveicāt. Kāpēc bija nepieciešami tādi, nu, sāksim par invazīviem administratīviem pasākumiem? Kādēļ tirgus pats nereaģē, nereaģēja uz uh, situāciju un nesakārtoja tirgu? Pat, tad uzņēmēji zināja, ka patērētāji nav apmierināti ar viesabunēšanas izmaksām, Visi atceramies, kā ceļot uz ārzemēm. Alši bija jārēķinās ar diezgan prāvām summām, kas būs jāizdod par mobiliem sakariem. Nu, kādēļ tad uzņēmēji paši uz to nereaģē? Kādēļ tirgus pats neatrisināja viesabonēšanas jautājumu? Kādēļ bija nepieciešami politiski pasākumi? Kādēļ bija nepieciešams, nepieciešama parlamenta iejaukšanās? Jo tagad jūs visi apliecināt, ka apgrozījums ir eh, pieaudzis, eh, lietojums ir pieaudzis, un līdz ar to jūsu peļņa ir pieaugusi. Tā kā no nu, ekonomiskā viedokļa raugoties, tas ir bijis pareizs pasākums. Nu, kādēļ tad jūs paši nenācāt klājā šiem priekšlikumiem? Es biju viens no ēnu eh, referentiem, kas strādāja pie šī pasākuma, un atceros, ka savā laikā mēs tiešām dzirdējām tā, tādas, tādas uh, ļoti pesimistiskus komentārus, ka, lūk, būs pastarā diena, tirgus sabruks, jā, viss būs mm, pagalām, tagad mobīlē mm, sakaries bojā. Bet, nu, kādēļ? Tas izskatās, ka, ka tā tomēr nebija patiesība. Nu, šķiet, ka, mm, nu, arī turpmāk tad, lai sakārtot tirgu, atkal nāksies iejaukties parlamentāriešiem, jeb, nu, administrācijai. Tirgus pats netiek galā ar problēmām. Uh, tirgu vēl ir daudz iespēju. Bet, nu, vēlreiz vēlos pavaicāt, kādēļ tad jūs eh, uzņēmēji paši nesakārtojat tirgu, un nu, tas jādara eh, ierēģiem vai, vai mums. Nu, pašam ir IT izglītība, un es nekad nesapratu argumentus. Nu, kādēļ T-Mobile Čehijā un T-Mobile Vācijā saka, nu, eh, ja tagad tiks atcelta viesu abonēšana, tad, tad tad mums būs uh, briesmīgs papildus izmaksas. Nu, tās ir muļķības, eh, nekas jau nekāds izmaksas tur nav, viss bija uz viena servera. Un, un, un uh, tur varēja izmantot vienot atskaitīšanos. Es vēlētos, lai uzņēmēji būtu patērētājiem draudzīgi un, un lai mums te nenāktos uzspies kaut kāds administrīvas pasākums no savas puses. Uh, Un, protams, ir zināmas tehniskās izmaksas, eh, bet eh, nu, tās eh, Eiropā diezko neatšķiras pa valstīm. Nedomāju, ka, ka šīs tehniskās izmaksas starp, ļoti atšķiras starp Somiju, Itāliju un Čehiju, teiksim. Tā kā, vai jūsu organizācija mm, ne, nevēlētos kļūt patērētājiem draudzīgāk? Paldies, tagad priekšsēdētājs Kaličeks lūdzu. Paldies! Jā, jā, protams, viņš varētu arī spāņu valodā runāt. Ja? Un, nu, esmu tiešām izcils poliglots, bet nu, runāšu tomēr simtjā valodā, tā ir vieglāk. Kolēģis aicāja, kādēļ um, mums bija jāspiež uh, uzņēmēju operatoru darīt uh, kaut ko tādu, kas uh, viņu paši interesēs. Jautājums man tāds, nē, nu, par lielajiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, lielajiem operatoriem. Uzņēmiem, Tātad ātrgaitas interneta izplatība Eiropā, nu tā pagaidām nerieties, ko raiti. Man liekas, pavaicāt, varbūt Kāmera kungs. Tātad jums kā MVNO, vai tā nav lieliska iespēja tā piedalīties šajā ātrgaitas interneta ieviešanā? Paldies, vēl kāds vēlētos izteikties, šobrīd neredzu. Nu, ko tad vārds mūsu paneļa dalībniekiem? Varbūt sāksim no Kramera kungu un, un tad, tad tālāk uh, pārējie kolēģi izteiksies. Labi, lūdzu. Ja pareizi sapratu jautājums bija, kādēļ tad, tad, uh, bija nepieciešams regulējums par viesabunēšanu tirko, ja? Nu, Nu, es domāju, ka kolēģis ļoti labi atbildēs jautājumu. Viņš ir sekojis līdzi visai šai vēsturē, kā tad uh, viesapnešanas cenas ir noteicis ilgāku laiku. Un no operatora viedokļa raugoties, nu, mēs darbojamies kā, es darbojos kā operators tirgu nu, jau vairāk kā 20 gadus. Un eh, mēs alaši esam bijuši kā tāds uh, dzinējspēks, kā, kā, kā, kā inovators tirgu. Un kā atbildīgs eh, uzņēmuma vadītājs jūs alaši domājat par to, uh, Nu, kur, var, kur varētu būt jūsu konkurētspējas priekšrocības, lai labāk būtu, teiksim, noteikti zemākus nacionālos tarifus, uz augstākos eh, viesabonēšanas tarifu, tātad eh, eh, cenas vai, vai, vai otrādi. Un Austrijā un Vācijā ir pierādījies, ka zemāk, zemāks nacionālās cenas ir tarifi. Ir svarīgāks arguments lai iegūtu jaunus uh, abonentus un, un, un paturētu esošos, nekā zemes viesabonēšanas cenas. Protams, uh, bija tāda zināma niša, proti, proti augstas uh, viesabonēšanas vajadzības atsevišķos segmentos, kur mēs piedāvājām īpašus tarifus, īpašus tātad viesabonēšanas tarifus, bet nu, gadiem ilgi es, Allerš, esmu bijis. Uh, Tātad šīs regulas fans no vairuma tirzniecības puses, tātad maziem operatoriem Eiropā, ne tikai MVNO, bet arī MNO operatoriem dot iespēju iekļauties šajā segmentā un nu, tik pieņems pretējs lēmums, un es saprotu, un mēs to pieņemam, tik pieņems lēmums, tātad regulēt situāciju gan masumtirdzniecībā, gan vairuma tirdzniecībā, tā arī notika, tas ir noticis, nu, un regula Rome like it Aha, un varētu būt vieglāk un vienkāršāk patērētājiem, ja vairuma tirsniecības režīms tiktu sakārtots. Un te, tieši tā varētu būt liela iespēja, ja tas bija jūsu jautājums, cenamies deputāti, tā būtu liela iespēja maziem operatoriem, ja vairuma tirsniecības režīms tiktu adekvāti sakārtots. Runājot par izmaksām. Jūs redzēsiet, ka tie operatori, kas bija um, tirgus dienējspēks, eh, gan mazie operatori, gan MVNO, Drīzāk viņi tad attieksmi no šī fair use klauzulas, no tātad godprātīgas um, izmantošanas principa, jo, nu, šo fair, from mm, like at home vienmēr tas ir ierobežojis. Nu, līdz ar to patērētāja situācija krietni uzlabojusies, salīdzinot ar to, kāds bija pagātnē, bet uh, situācija joprojām nebūtu nav perfekta. Ja, protams, zināms, uh, apjukums, tarifs bez viesabanēšanas. Tātad um, ja nepiestrādāsiet pie savu tarifu, eh, tad, tad eh, nu, bargājies tā, ka aizbraucot uz citu valsti, jums vairs, jums vairs nebūs viesabonēšanas. Tad ir citi tarifi, citi tarifu plāni, kur, saprām, tiks um, uzveicināta papildus maksa šiem operatāriem, kuriem bija ilgspējas klausot, tad ir fair use, un tad joprojām vēl ir arī daži tarifi, kas tiešām atbilst Rome like in home principam, kur ir uh, neierobežots patēriņš gan pašā dalībvalstī, gan citviet Eiropas Savienībā. Uh, Nu, tā kā jā, esam spēruši tādus, dažus platus soļus, bet, nu, joprojām vēl ir kur piestādāt. Un nu, paldies, Fūras kundze, lūdzu. Paldies par lietojumu spektru, spektru izmantošanu. Nu, ir sarežģīti salīdzēt dažādas valsts un to, kā tiek izmantot spektrs um, citviet, un Somijā tas ir citādi, jūs izmantojat Tad, tad, mobilai dati tiek izmantoti ļoti, ļoti aktīvi. Tā kā šeit jāuzmanās, kā tad mēs to analizējam un izvērtējam. Ar 5G gan spektra izmaksas, gan citas izmaksas, tātad pie, dod pietiekams iniciatīvas stimulus tam, lai spektrs tiktu izmantots pilnvērtīgāk. Kādēļ nepieciešami šādi invazīvi pasākumi parlamentam? Nu, es apgalvotu, ka patiesībā tas eh, arī nebūtu nepieciešams. Tirgus pats pakāpeniski attīstās, konkurences līmenis tirgu ir visai augsts. Jāsaka, ka eh, šeit arī piemērs par zvaniem starp valstīm, kur tirgus pats eh, noregulēja to, ka tagad ir augsts konkurences līmenis, un no komisijas viedokļa augoties tika arī izvērtēts, ka, ka konkurence ir pietiekama. Home Like eh, at Home eh, paaugstinājām datu apriti, bet eh, nu, uzņēmumiem peļņa no tā nepieauga. Ja mēs domājam par maksimālajiem cenu tarifiem, par ko jūs runājat, kā jautājums par MVNO, par virtuāliem uh, tirgus operatoriem, es domāju, ka konkurence ir labi šajā tirgu. Itri ziņojums. Jūs esat panācējuši situāciju divās valstīs, tikai nevis visā Eiropas Savienībā. Protams, es arī dzirdēju no Kramera kunga, kurš ir austriedis par uh, viņa uzņēmējdarbības pieredzi, bet uh, no uzņēmumi atšķiras. Un arī MVNO visi jau nav vienādi. Atkarībā no patērētāja segmenta, eh, un tirgus un tā tālāk ir, ir atšķirības. Es desmit gadus strādāju Tēlijā, pārdodot varam tirsniecības pakalpojumus MNO Dānijā, un Tēlijā bija viens no konkrētiem tirgu, bija jāņem vērā arī citas cenas. Tagad eh, Eiropā ir tāda operatora, kas, izra, kas izraisa lielos izaicinājumus tirgom. Protams, mums nav tāda operatora, kas darbotos visās Eiropas Savienības daļu valstīs, bet nu, tirgus ir, ir diezgan konkurētspējīgs tiešām. Un atgriežoties pie Belka viedokļa, nu, pagātnē atgriezties nevaram. Tīkli ir izveidoti. Nu, ir tādi operatori, kā piemēram Vodafone un citi, kuriem ir eh, savi tīkli. Nosakot griestus, tātad šo maksimālos tarifus, eh, kur cenas ir krietni zemākas, nu, tas nozīmē, ka regula strādā. Nec vēl eh, ziņojumā, nec itra ziņojumā es neredzu, ka būtu tādi zelšaini argumenti kas liecinātu par to, ka tirgumu nepieciešams papildu regulējums. Mēs pildām Rome Like It Home uh, uzstādījumu, tas ir uh, vainagojas panākumiem un ir svarīgi, lai es uh, nu, ņemtu vērā to, ka tas ir nācis par labu galu lietotājiem, patērētājiem, un nu, bija pēdējais laiks arī. Bet tagad mēs saskaramies ar jaunu realitāti. 5G ienāk tirgū, tur būs nepieciešams diezgan apjomīgas investīcijas. Uh, un ja uzliksim tirgumu vēl eh, papildus spiedienu, nu, tad mēs eh, riskējam, eh, ka šīs investīcijas Eiropā ies secen. Mēs zinām, ka investīciju apjoms šajā nozarē ASV ir divi tik liels, saucamā ar Eiropu, tā kā nu, te ir jāuzmanās, kādu risinājumu izvēlamies, tirgus ir ļoti sarežģīts, komplekss un. Un, ja mēs uh, sākam kaut ko regulēt, tas atstās ietekmi ne tikai uz uh, uzņēmumiem, bet uh, arī uh, uz to, cik ātri tiks ieviests 5G tīkls un cik kvalitīvi būs mūsu tīkla pakalpojumi. Paldies, eh, Godfrī kungs, lūdzu. Eh, nu, jautājums, kādēļ parlamentam nācās iejaukties un eh, pieņemt leģislatīvas pasākums, kādēļ tirgus pats nereaģēja? Nu, Un nu, tieši spektra jautājums, eh, tas ir būtisks mobiliem tīkliem. Konkurentu skaits tirgu alaži ir ierobežots, nu, 3, 4, 5 varbūt eh, operatori, un eh, līdz ar to šie tirgi nav tādi pilnīgi perfekti konkurētspējīgi. Šo konkurences dinamiku ietekmē tirgus struktūra. Pirms uh, šīs leģislatīvās intervences, ja kurš eh, mazumtirdzniecības pakalpojumu eh, operators, kuram eh, bija, bija problēmas ar šo līdzsvaru, tur izmaksas, cik daudz minūtes viņš piedāvā, un attiecīgi viesabonēšana ārzemēs, nu bija liela atšķirība. Bija neizbēgami, ka šāds lielas atšķirības pastāvēs un atspoguļosies uz mazumtirdzniecības cenu struktūru. Uh, Bet eh, domāju par eh, to, kā tad eh, tika noteikts vairuma tirsniecības cenas, un šeit konkurence starp operatoriem tirgu pazemināt vairuma tirsniecības cenas, nu, arī nebija, nebūtu perfekta. Pirmkārt bija mājas operatori, kas to darīja, un, un Un tāpat arī zem cenu rezultātā iegūt vai lielāku trafiku, tā teikt, nu, tas gluži nebija viņu pārziņā, jo uh, Jo ne visi patērētāji apzināti pieņem eh, lēmumus, eh, lēmumu izmantot viesu abonēšanu. Nu, tā kā jā, tirgus eh, situācija bija tāda ļoti kompleksa, konkurence bija ļoti dinamiska. Vairumtirsniecības izmaksas vairāk balstījās uz operatīvo konkurenci, un tieši tādēļ gadu gaitā Dažādi eh, apliecinājās praksē tas, ka ir nepieciešams regulēt viesabunēšanu. Tagad, protams, ir citādi. Viesabunēšanas cenas ir zemes. Gluži pašizmaksas līmenī. Nu, cits jautājums, kāds, kāds ir īsais punkts. Un vēl. Vēl, ka nākamo gadu laikā, protams, visiem būs jāstrādā, nodrošinātu. Nu, harmonizētu jaunā rīcības kodeksa ieviešanu. Vēlamies koncentrēties arī uz strateģiskiem jautājumiem. Ekonometriskus eh, pētījumus attiecībā uz jautājumiem, ko jūs arī pieminējat konsultēsimies ar, eh, ar sabiedrību un parlamentu par darbu programmu 20. gadam. Konkrēti 20. gadam, un eh, visnotaļ mēs būtu gandrīti par jūsu pienesumu kādi pētījumi būtu, ne, ko varētu teikt, izmantot no Berga puses. Paldies! Mač! Uh, Paldies! Un mm, beidzot mūsu pēdējais runātājs Mātina kungs. Tātad telekomunikācija tirgus ir viens no tiem, par kuriem patērētāji visvairāk sūdzās. Uh, Eh, un tieši tādēļ arī ir nepieciešams regulēt šo tirgu, piemēram, viesavnēšanas eh, regulu ar patērētāju kodu, lai patērētājs saņemtu labu pakalpojumu par godīgu cenu. Jāsaprot, eh, kas ir ietverts telekomunikāciju uzņēmumu pakalpojumos, ko saņem pakalpo, uh, patērētāji. Tādēļ noteikumi ir svarīgi. Runājot par tirgu kopumā. Tirgus iepriekš strādāja kā kartels gandrīz vai varētu teikt, visi guva labumu no lielajām viesabunēšanas maksām, bija skaidrs, ka paši viņi šo situāciju nemainīs, tāds iespējas vismaz mums radās. Ir grūti būt vēl draudzīgākiem patērētā, pret patērētājiem, kaut ko mainīt šajā ziņā. Uh, ja tas ietekmēs jūsu ienākumu plūsmu. Mēs domājām un joprojām domājam, ka ir būtiski, ka Eiropas Savienība iejaucas šādos jautājumos, to risināšanā, īpaši, ja tas saistās ar uh, lietām, kas lielā mērā saistās ar Eiropas Savienības būtību. Šajā gadījumā cilvēku brīvo pārvietošanos digitālo vienoto tirgu, kam ir izšķirīga nozīme, raugoties uz to Eiropas Savienību, kādu vēlamies veidot. Tādēļ šie noteikumi ir tikpat svarīgi, kādi viņi bija iepriekš, un mums ir īstenībā jārisina visi šie jautājumi, lai mēs sasniegtu to, ko mēs bijām nosprauduši kā savu mērķi, sākumā proti šādu piemaksu pilnīgu izbeigšanu, lai no konkurences pilnā mērā izmantotu patērētāju. Paldies! Visbeidzot, eh, lūksim Eiropas komisiju pastāstīt mums, ko viņi ir mācījušies no klausīšanas, kāda varētu būt viesabonēšanas nākotne un komisijas gatavošanās pārskatīšanai, kā arī viesabonēšanas regulas. Uh, darbības izbeigšanās 2022. gada 13. jūnijā, kā arī aktivitātes globālajā viesabonēšanas jomā, eh, kā uz to raugas komisāra Malmstrēma attiecībā uz PTO vai divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem, kā ir starptautisko telekomunikāciju, komunikācijas eh, asociāciju kā tā eh, vērtē. Viņi ir sacījuši, ka viesabonēšanai būtu jābūt pa maksām, un viņi eh, par to arī attiecīgu padomu sniedz visiem partneriem pasaulē. Interesanti būs arī zināt, vai Vestāgeres kundze joprojām vēl seko situācijas attiecībai. Vakardien man bija laba saruna ar ģenerālu direktoru Violas kungu. Viņš man atgādināja pirmo viesu abonēšanas regulējumu 2007. gadā. Es domāju, ātrums ir viss šajā jomā. Tas attīstas tā, kā mēs nekad nebūtu domājuši. Pirms nedēļas es viesojos Ķīnā, mums bija gara saruna par mākslīgo intelektu. Um, datu iegūšanu masveidā un mašīnu uh, Eh, eh, viedajām ierīcēm, tad tas viss, tie visi jautājumi, kas mums jāņem vērā, un tagad ton Antonijs Velans no Connect ģenerāla direktorāta. Antonija, ko tu mums pateiksi? Paldies, priekšsēdi. Es ar prieku varu apstiprināt, ka priecājamies par šo iespēju piedalīties šajā debatē, arī dzirdēt uh, E, e, panelistus, e, ko viņi saka, kāda tad patreiz ir situācijas analīze par līdz šim notikušo. Kā jūs zināt, viesabonēšanas regula ne tikai pārēdz vispusīgu situācijas pārskatu analīzi nākamā gada beigās, bet arī pagaidu ziņojumu šī gada beigās, decembrī jau tam jābūt uz galda, un mēs pieliekam pēdējos punktus pašreiz šim ziņojumam, uh, un var izdarīt dažus svarīgus secinājumus. Es eh, negribu eh, priekšlaicīgi pa daudz informācijas izpaust, bet es domāju, ka jūs varat gaidīt, ka eh, tas lielā mērā saskanēs ar daudz ko, kas izskanēja šodien šajā sanāksmē. Un noteikti arī tādēļ, ka mēs lielā mērā balstāmies uz Berek sniegto informāciju. Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar šo iestādi. Tad, tad tas nav noslēpums, ka mēs eh, Realm Like at Home sistēmas ieviešanu eh, uzskatām par veiksmīgu, lai patērētājiem eh, uzlabotu situāciju. Protams, situācija atšķiras no dalībvalsts uz dalībvalsti, ir arī eh, operatoriem dažādas situācijas, kā šodien dzirdējām, bet kopumā situācijas attīstība ir skaidra un pozitīva no patērētāja viedokļa. Būtu ļoti grūti noliegt eh, to vai novērtēt pa zemu. Raugoties uz priekšu, Tošanovska kungs uzdev eh, tādu jautājumu, kas ir alaži aktuāls ikviena viesabunēšanas regula jau no pašas pirmās sākot ir ar ierobežotu ietekmi, jo šī iejaukšanās tirgū vienmēr tika uzskatīta par izņēmumu gadījumu, jo tirgumu īstenībā principā jādod iespēju pašam sevi regulēt. Vai arī pamatot, kādēļ tas nenotiek, uh, un Džeremijs Godfrijs uh, eh, arī minēja faktors, kādēļ tas var izpalikt kādreiz, bet uh, kas attiec uz vairumu tirdzniecības cēnu griestu noteikšanu vai tā, un kā tirgus uh, uzvedas, um, nu, to mēs vērtēsim. Raugoties vēl uz vairumu tirdzniecības pusi, uh, par ko runāja lielākā daļa šodien runātāju, ir tāda, ka mums ir iespējami uh, uzticamāki dati vajadzīgi par izmaksām. Mēs cieši sadarbojamies ar BEREK un arī ar operatoriem, lai izstrādātu iespējami uh, visaptvarošāku uh, izmaksu modelēšanas modeli šajā tirgū. Tas saistīts arī ar tīklu uzturēšanas izmaksām. Mm, un iespējams, ka nākamā gada ziņojumā tad mums būs jau pilnīgāk iespējams šos datus ņemt vērā. Sasteigt to nevar. Būsim piesardzīgi, izdarot pārsteidzīgus secinājumus uz ierobežotu datu vai novērojumu pamata dažos tirgos kas varbūt vēl neatspūguļo e, iedzīvotāju datu izmantošanas apmaiņas vai apstrādes ap, e, tendences kopumā. Gan pagaidu ziņojumā, gan arī visaptverošā ziņojumā, kas gaidāms nākamgad, mēs rūpīgi raudzīsimies uz atsevišķu tirgus spēlētāju pozīciju. Eh, ne tikai salīdz, eh, salīdzinot mobilos virtuālos tīklu operators ar mobiliem tīklu operatoriem, bet arī ir attiecības tirgus operatoriem, kas eh, saņem vai sūta vairāk datu un kā šīs režīms atsaucas uz viņiem, tam noteikti būs ietekme ņemot vērā tas, tas palīdzēs mums saprast, vai uh, kā darbojas šī kārtība, šī sistēma, vai ir nepieciešama, vai ir ieteicami kādi labojumi. Tādēļ šodienas debatēs teikt to arī noteikti ņemsim vērā. Pēdējā, nē, priekšpēdējā saturiskā doma, ko es gribu izteikt, ir par um, godprātīgas izmantošanas politiku, par ko daži arī runāja Šeit mums ir eh, um, jāņem vērā divi aspekti. No vienas puses pašreizie noteikumi ir sarežģītāki nekā mums varbūt patiktos, lai sargātu patērētājs un dažādos patērētāju ieradumus, kādi tirgu ir atrodami. Dažreiz jā, maksā kaut ko par kaut ko, lai saņemtu kaut ko. Un, un šie riski vienkārši kādi ir, tad ir. Uh, visbeidzot atbildot uz Grifinas kundzes jautājumu par Brexit, kas vienmēr iz, izsauc mūsos dziļu nožēlu. Ja nebūs, ja notiks izstāšanās bez vienošanās, tad komisija ir gatavības paziņojums izdevusi tādas saucamos, tajā skaitā par viesabunēšanu. Mēs labprāt e, komitejas sekretariātam arī to nodosim. Tātad, ja iestājas šis gadījums, ja apvienotā karalista izstājas bez vienošanās, bet ja izstājas ar vienošanos, kas patreiz ir uz galda, tad vismaz pārējais periodā mums būs normālāka situācija. Un visbeidzot, ja ļausiet tā personīgi piebilst Rībiga kungs, es neesmu vēl šajā viesabanēšanas spēlē tik ilgi kā jūs, ienācis tajā 2010. gada sākumā, strādājot pie Eiropas digitālās darba kārtības Digital Agenda for Europe, un mūs nedaudz šokēja E, šī iespējamība, ka viesabonēšanas cenas varētu līdz 2015. gadam pietuvināties e, vietējā tirgus cenam. E, bet redzēt, kā sanāk, dažreiz notiek pat daudz labāk, nekā mēs gaidītu. Paldies! Jā, nu dien Eiropas parlaments, kas ir vēlēta iestāde, ko vēl pilsoņi mēs virzām attīstību. Mm, arī mēs eh, tiesājamies dažkārt Eiropas Savienības tiesā. Stāsts ir garš, bet veiksmīgs. Ja raugāmies uz tirgus pētniecību, kādēļ uh, uh, Eiropas Savienība dod labumu pilsoņiem, nu viesabonēšana tas ir viens no punktiem, kurā tas notiek. Tātad kopumā cīņa turpinās Mēs centīsimies rast vēl labākus risinājumus. Es arī e, e, runājos ar komisāri Mariju Gabrieli. Viņa ir apņēmības pilna strādāt šajā jomā un arī uh, uzklausī, komisijas uzklausīšana nākamgad būs diezgan interesanti, kā jaunie komisāri reaģēs uz šo jautājumu. Vai viesabonēšana ir svarīga, vai te būtu kas jādara? Nelijai Krūsai bija nepieciešams otrreiz uzdot šo jautājumu, ja pareizi atminos. Un diezgan svarīgi būs redzēt, kas būs nākamais komisārs, ko eh, viņš varēs darīt mūsu pilsoņu labā un arī vēlēšanu kampaņās. Tas ir pozitīvs veids, kā iestāties par demokrātiju Eiropā. Paldies jums visiem! Oficiāls laidas sanāks, mūsu nākamā sanāksme notiks 3. decembrī. No pulksten 3 līdz 6.30, kā arī 22. novembrī pēcpusdienā Tas ir šodien pēcpusdienā, jā, šodien ir 22. datums, nedēļu pirms Ziemassvētkiem mm, sēd atcelt. Lai jums viss labākais un Ziemassvētkos eh, dāvaniņas jaukas!